Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Es esmu. Die Sitzung ist eröffnet. Pasludinu sēdi par atklāti. Dāmas un kungi, pirms mēs pievēršamies Nīderlandes prezidentūras darbības programmai, procedūras jautājums. Jūs informēja, esat informēti, ka priekšsēžu konferences ir nolēmusi iekšlietu un pilsonisko brīvību komiteja lūgt.